Nu, ir paredzēts, ka es jūs informēšu, ka vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri, iebildes? Nē, ļoti labi. Tad šis protokols no vakardienas plenārsesijas tiek uzskatīts par apstiprinātu.